Buenos días, kolēģis. Labrīt visiem! Cienījamie kolēģi un draugi, varam sākt darbu. Monīsas konze Marija Munisa gribēja izteikties. Gracias, presidente. Ayer por el ritmo. Paldies, priekšsēdētāji. Vakardien, tā kā mēs diezgan ilgi strādājam plenārsēdē, man nebija iespējas satikties ar Sapata kungu, un Spānijas delegācija ir ļoti neapmierināta. Šis cilvēks mīra bada streikā, un viņš bija Kubā pirmais pirmais ieslodzītais uh, sirdsapziņas dēļ, un mēs vēlamies uh, solidarizēties ar Kubas iedzīvotājiem un ar viņas ģimeni, un mēs ļoti ceram, ka šīs notikums liks cilvēkiem padomāt par attiecībām starp Eiropas Savienību un Kubu divpusējā līmenī, un mums ir nepieciešams konstruktīvs dialogs par cilvēku tiesībām. Un paldies Muniskus kundze! Tas nebija darba kārtības jautājums, bet, protams, jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir nepieciešams runāt par šo jautājumu arī parlamenta sanāksme. Un nākamais jautājums, kas mums ir jāizskata darba.